Good afternoon, everybody. Labu pēcpusdienu, kolēģi. Aicinu visus ieņemt vietas. Tad varēs labu pēcpusdienu un laipni lūgti mūsu uzklausīšanā par nacionālo emisijas samazināšanu pēc 2020. gada. Pirmkārt, kāpēc es esmu priekšsēdētājs krēslā šobrīd. <clears throat> Eh, mūsu komitejas priekšsēdētājs atvainojas, viņu neplānoti aizsauca citi darbi. Un es ceru, ka es kā referenta eh, jebkurā gadījumā būtu sēdējuši šeit eh, pie paneļa priekšā, un es ceru, ka es labi pildīšu savus pienākumus. Tātad laipni lūgti visi, kas eh, nu, regulāri pie mums neviesojas. Mēs priecājamies, ka jūsu rindas eh, ir mūs papildinājušas. Un dālī <clears throat> kundzes vārdā es arī jūs sveicu, un jo īpaši studentu citu grupu, kas ir mūsu vidū no Vācijas. Tiešām priecājamies par jums. Es ceru, ka jums būs interesanti piedalīties un klausīt, novērot mūsu uzklausīšanu. Nu, kā parasti šādās uzklausīšanās eh, reizēs mums būs vairākas prezentācijas, pēc tam būs iespēja deputātiem uzdot jautājumus. Uh, un saņemt atbildes, un šādi mums būs divi paneļi. Pirmajā no tiem mēs runāsim par veselības un vīdes aspektiem gaisa kvalitātes kontrolas procesos, un pirmā runātāja, kurai būs atvēlētas desmit minūtes aptuveni, ir Marija Eva Herūp, un viņa runās par cilvēku veselības aspektiem un to uzlabojumu iespējam un <clears throat> uzlabojumu iespējamam tieši no gaisa kvalitātes aspekta. Viņa pārstāv Pasaules eh, veselības organizācijas Eiropas centru, kas atbild par vidus un veselības jautājumiem. Paldies par man doto vārdu un runāšu par šo būtisko jautājumu, kurā PVO ir ļoti aktīvi darbojusies un uzņēmusies vadošo lomu ne tikai pasaulē, bet arī īpaši Eiropas reģionā. <clears throat> Tad tas, par ko es gribu runāt dien, ir trīs punkti. Pirmām kārtām, ko e, zinātnieki e, zin par e, e veselības aspektiem un kāda ir īpašā situācija Eiropas Savienībā un kādi uh, ir ieguvumi no gaisa eh, piesārņojuma samazināšanas, eh, tad kādi ieguvumi ir cilvēkiem, un tieši šeit emisiju samazinājumiem ir svarīgākā loma. <clears throat> Tātad eh, gaisa piesārņojums ir vadošais iemesls, kāpēc ir bieži nāves gadījumi, un jo īpaši priekšlaicīgas nāves gadījumi. Ir simtiem tūkstoši cilvēku, kas ik gadu mirst pāragri tikai tāpēc, ka viņi cieš no gaisa piesārņojuma. Un šis ir ļoti svarīgs aspekts, kas jāpatur prātā. Cilvēki tiešām saslimst eh, no šī gaisa piesārņojuma pilsētās. Un daudzās vietās Eiropas Savienībā tiešām cilvēki iet bojā. <clears throat> ir arī pierādījumi, eh, kas liecina, ka eh, šādi var rasties kardiovaskulārās slimības, elpošanas slimības un vēzis. Šeit jūs redzēsiet arī diagrammu, kur jūs redzēsiet, kā gaisa piesārņojums e, pasliktina veselību. Protams, ka mēs elpojam šo te piesārņoto gaisu, un tas, protams, ietekmē mūsu e, elpu, elpvadus un plaušus, uh, <clears throat> Bet mazās daļiņas, kas ir gaisā, tās, ko mēs neredzam, viņas nonāk ļoti dziļi plaušās un tālāk arī mūsu asinsvados, artērijās un vēnās un tālāk visā, visā organismā. Respektīvi var ietekmēt pilnīgi visus orgānus - nervu sistēmu, reproduktīvo orgānu sistēmu un e, ietekmēt arī grūtniecības procesus, <clears throat> augli. E, Un rezultātā, protams, tas skar arī uh, zīdaiņus un mazus bērnus. Un, kā jau es minēju, arī kardiovaskulārās slimības rodās no gaisa piesārņojuma. <clears throat> Tad te nav tikai runa par elpošanas sistēmu, par daudz ko vairāk. Šis uh, attēls rāda, cik ļoti uh, ietekmē, cik plaši gaisa piesārņojums mūs ietekmē. Uh, Parasti mēs runājam par priekšlaicīgu nāvi no gaisa piesārņojuma. Un šeit piramīdas augšienē e, redzam, ka valdībām ir e, vieglāk kvantificēt šo lietu. Mēs e, varam precīzi aprēķināt šo cilvēku skaitu, kas nomirst. Bet vēl ir daudz lietas, kas ir saistītas ar gaisa piesārņojumu un ar to e, saskarās daudz vairāk cilvēku kā tikai šis e, skaitlis. Ejot piramīdā uz leju, e, ietekme varbūt nav tik spēcīga, bet tā ir daudz plašāka. Tā ietekmē daudz plašāku sabiedrību. Un te es runāju gan par plaušām, par a, alfadu a, problēmām, par kardiovaskulārām problēmām. Ir cilvēki, kuriem ir ļoti grūti elpot, tad, kad eh, ir dienas, kurās gaiss ir eh, smagnējāks. Bet ne tikai elpošana, kā jau es teicu. Pilsētās Eiropas Savienībā cilvēki tiek pakļauti uh, augstam gaisa piesārņojuma līmenim. Un šeit jūs redzat atšķirības starp Eiropas Savienības standartiem uh, pretī Pasaules veselības organizācijas ieteiktajam līmenim. Tur ir dažādu daļiņu un ķīmisko vielu nosaukumi, kas piesārņo gaisu. Un te jūs redzat PM2,5 daļiņas, kas e, nonāk ļoti dziļi mūsu plaušās. Ja mēs paskatāmies, kāds ir ES standarts, 10-15% e, <clears throat> tiek pakļauti daudz lielākiem, e, daudz lielākam piesārņojumam. Bet <clears throat> PVO liecina, ka 91 līdz 93% patiesībā tiek pakļauts šim paaugstinātiem piesārņojumam. Tas nozīmē, ka šis, šī problēma ir aktuāla ne tikai Āzijā, Ķīnijā un tādās valstīs, bet arī šeit mums blakām. Nākamais attēls tika nesen publiskots EA eh, e eh, nu, ziņojumā, tas tika iekļauts ar ļoti daudz noderīgas informācijas un tur mēs analizējām situāciju Eiropas Savienībā. Ir daži e, zaļi punkti attēlā, un šie ir vienīgie punkti, kur e, tiek nodrošināta atbilstība PVO standartiem. Vēl daudz darāmā, bet viena svarīga lieta. Pat, ja piesārņojumu mēs varam uzlabot, mums jāskatās, Uh, arī uz uh, papildu efektiem, respektīvi uzlabojot gaisa kvalitāti, mēs uzlabojam veselību, uh, samazinot gaisa piesārņojumu, mēs patiesībā nošausim divus zaķus, mēs uzlabosim arī veselību cilvēkiem. <clears throat> Daudz no jums jau ir pazīstama ar tīra gaisa politikas pakotni un tur dažādiem rezultātiem, kas ir piedāvāti. Šajā pakotnē ir e, plāns samazināt. E, tur ir paredzēt ļoti daudz priekšlaicīgi mirušu cilvēku. Tas nozīmē, ka samazināsies dzīves ilgums par deviņiem mēnešiem, un tas tikai e, dēļ piesārņojuma. Taču īstenojot šo pakotni no deviņu mēnešu sam, priekš īsākas dzīves, mēs noiesim līdz 5,3 mēnešiem. Uh, <clears throat> Un visi šie piemēri liecina, ka ir vērts ieguldīt gaisa piesārņojumu samazināšanā, lai uzlabotu uh, cilvēku veselību. Uh, naudas izteiksmē mēs iegūtu, ietaupītu 40 līdz 140 miljārdus uh, eiro. Uh, tāpat veselības aproses, aprūpes ziņā mums būtu liela ietaupījuma, un mēs veicinātu savā ziņā arī ekonomikā uh, E, konkurenci, kā arī IKP pieaugumu. Vai ar to pietiek? Kā jau es minēju, jebkurš gaisa piesārņojums samazinājums e, pozitīvi ietekmē veselības uzlabošanos. Tāpat laikā mēs zinām, ka vēl ir tehniski pasākumi, papildu pasākumi, ko var īstenot Eiropas Savienībā. Un ja tos e, tik tiešām visus līdz galam un pilnībā īstenotu, uh, tad mēs noteikti nodrošinātu garāku un kvalitatīvāku dzīvi Eiropas Savienības pilsoņiem. <clears throat> Tas, kas šobrīd ir uz galda, e, ir mērķis sasniegt tādus e, gaisa kvalitātes rādītājus, kas ne, ne, negatīvi neietekmē e, Uh, sabiedrību. Bet uh, tas nav uh, mūsu augstākais mērķis, augstākie mērķi, ko būtu izvirzījusi 7. klimata programma vai PVO. Tāpēc jāsaka, galvenā ziņa ka š, gaisa piesārņojuma samazināšana ir aktuāla gan globālā līmenī, gan Eiropas Savienības lī, līmenī. Mēs samazinātu arī ļoti izplatīto slimību skaitu. Un jāsaka, ka zinātniskie pierādījumi kļūst arvien spēcīgāki par to, kā gaisa piesārņojums ietekmē cilvēku veselību, cik eh, cilvēki iet bojā no gaisa piesārņojuma un kāda varētu būt uzlabojuma potenciāli. Eh, tāpēc cilvēku pakļaušana šādam piesārņojumam būtu jāsamazina. Ļaujiet man atkārtot, ka jebkurš gaisa piesārņojums, samazinājums novedīs pie veselības uzlabošanās. <clears throat> Tehniski e, rīki ir jau šobrīd mūsu e, rīcībā un tos e, vienkārši ir jāliek lietā. Un tiešām no tiesas mums vienkārši visiem vajadzētu ķerties pie darba, lai uzlabotu mūsu visu dzīves apstākļus. Paldies! Thank you very much. Um... Liels paldies! E, mēs uzreiz dosimies tālāk un skatīsimies un runāsim par vides aspektiem, <clears throat> skatoties no gaisa kvalitātes situācijas Eiropā. Un stādu jums priekšā Kristeru Ogrenu, kas pārstāv ērklim organizāciju Getborgā, Zviedrijā. Lūdzu. Thank you very much. Uh... Liels paldies! Mana organizācija aktīvi piedalās arī Eiropas uh, vidas birojā svinējām 40. gada dienu uh, pavisam nesen. Nu, šeit jūs redzat, kā mēs visi dzenamies, attēlā redzat, kā mēs visi dzenamies pakaļ 30. gada mērķiem. Uh, Nu, es mazliet atkārtošos. Pirmkārt, mums ir ilgtermiņa mērķi, kuriem nebūtu jārada negatīvi, e, negatīva ietekme uz e, cilvēku veselību. Tas ir izklāstīts 7. vidas programmā. Bet patiesībā tas jau bija iekļauts arī 6. un 5. E, programmā, atgriežoties pat 90. gados, tas jau bija aktuāls. Un e, kas tad notiek? Mēs vienkārši atgriežamies pie zinātnieku vadlīnijām. Tad tos mēs saņemam no PVO un tāpat e, par, ekosistēm, par ekosistēmām runājot. E, mēs to saņemam arī no citām starptautiskajām organizācijām. Un Tie ir, e, tās visas ir vadlīnijas, kas nosaka tos līmeņus, e, piesārņojumu līmeņus, nu, pie kuriem mums būtu jāturās, pie kuriem mums būtu jāsasniedz. <clears throat> mums ir jāsamazina emisijas, un to mēs darām jau no 90. gadiem. Dažas no emisijām tiešām pēdējos 23 gados ir samazinājušās lielā mērā, piemēram, sāra emisijas, Eh, ir samazinājuši par 90% Eiropā. Eh, NOX eh, un VCO par 60-70%, amnioks par vienu trešdaļu samazinājies, tas ir cieši saistīts, protams, ar lauksaimniecības re reorganizāciju un te, protams, ka ir vēl potenciāls samazinājumam. Nu, tāds īsts pārskats. Atkārtošu dažus datus par veselību. Bet pastīsimies par skābināšanas problēmu slāpekļa un sēra piesārņotāji, kas skābina mūsu ekosistēmas, ūdens ekosistēmas. Nu, šobrīd ir sasnakta kritiskā masa vairāk par 100 tūkstošiem e, vienību uz kvadrātu kilometru, runājot par jutīgām ekosistēmām. Bet atceramies pēdējos 40-50 gados e, notikušo. Mēs zinām, ka vajag desmi, gadu desmitus, lai uh, e, piesārņojuma līmenis samazināt līdz ilgtspējīgam līmenim. Eirotrifikācija <clears throat> arī eh, runa par slāpekļa nonākšanu zemes un ūdens eh, ekosistēmās. Mums ir viens miljons kvadrātkilometru uh, zemes ekosistēmu. Tas ir, tas ir divas trešdaļas no visām zemes ekosistēmām, kurās nonāk slāpeklis, un slāpekļa eh, bagātinātāji. Un, un ir eh, arī cita veida eh, ietekme uz mežu vidi. Un daudz lauksaimniecības piesārņotāji ietekmē ne tikai dabu, bet arī kultūras mantojumu. Un to pat ir grūti izteikt eh, nu, tādā kvantifitīvā, skaitliskā uh, veidā. Šajā slaidā jūs redzat, kā tiek pārsniegtas kritiskās masas, un tas attiecās uz visu Eiropu, ne tikai e ES 28, bet gan uz visu Eiropu sēra emisijas 80. gadā sasnāca, sasniedza kulmināciju. 80-90% samazinājumi e, kopš tā laika ir piedzīvots. Un rezultātā samazinās arī šī skābināšanās problēma. Noks un amonjaka emisijas nedaudz ir samazinājušās no 90. gada, bet jūs redzat šeit arī eh, nu, tās aspektus, kur nav kritiskā masa sasniegta. Bet, protams, ka rezultātā ietekmēsies arī eh, veselība. To mums, ja mēs iznāsim vīdes problēmas, tad arī, tad arī eh, veselība uzlabosies. <clears throat> Geogrāfiski paskatoties, Eh, tā, teritorijas, kuras eh, tiek skartas vairāk. Nu, līdz 30. gadam saskaņā ar komisijas datiem ir apakšējā līnija. Un eh, īstenojot esošo likumdošanu. Nu, protams, kaut kādi uzlabojumi būs, bet ar to nepietiks, lai sasniegtu ilgtermiņa mērķus. Veselībai tas pats. 20, 2030 eh, eh, ir eh, bāzes līnija un jūs redzat piesārņotākā vide, lielākās emisijas ir tumšākā krāsā iekrāsotas. Šis ir mazliet sarežģītāks slaids, bet te ir atspoguļot tā pati informācija. Vairāk kā 90% pilsētas iedzīvot Eiropas Savienībā tiek pakļauti eh, PM e, un tā piesārņojumi no tājiem un tādiem ozonu līmeņiem, kas ir kaitīgi. Nu, varbūt mums būtu jāskata viss atsevišķi, katra atsevišķā teritorija, <clears throat> bet ar to nepietiks. Mums bija nesen ziņojums no uh, komisijas e, konsultantiem, kas liecina, ka dažādo avotu ietekme uz koncentrācijas līmeni, piesārņojumu koncentrāciju e, katrā valstī un tās pilsētās. Es paņēmu vienu piemēru, respektīvi Nīderlandi, <clears throat> bet jūs redzat otrā rindiņa, kur teikt startautisks. Šī ir daļiņu koncentrācija pilsētvidē vidēji. Daļiņas, kas nonāk Nīderlandē no ārpuses. Vairāk kā puse no PM līmeņa. Tātad vairāk kā puse piesāņojumi nāk no uh, citām teritorijām, no ārpuses. Tas nozīmē, ka Nīderlanda viena pati to nevar atrisināt, ir jābūt starptautiskajai rīcībai. <clears throat> Un ļoti daudzās uh, Eiropas vietās šī problēma ir līdzīga, tāpēc ir jāsaskaņo gan nacionāla, gan starptautiska līmeņa pasākumi, lai tiešām mērķi sasniegtu. Šeit schematiski ir atainots priekšlikums līdz 30. gadam. Tātad, ko, kas notiek, ja īsteno esošo likumdošanas pamatu mazliet samazinājumu mēs te redzam. Nu, visi e, tehniski pieejamie pasākumi netiek īstenoti, e, un rezultātā mēs esam tālu no savu ilgtermiņu mērķu sasniegšanas. Šīs projekcijas tika Eh, izveidotas pirms Eiropas Savienība vienojās par jauniem klimata politikas mērķiem. Mērķis šobrīd ir nevis 40. Š, mērķis šobrīd ir uzlabot attiecībā gan uz uh, siltumnīca efekta gāzēm, gan uh, atjaunojumu enerģiju. Jo visas šīs jomas viena otru ietekmē. Un bāzes līnija, ko jūs redzat augšā, viņa rezultātā varētu nākt uz leju. Jo, ja bāzes līnijas emisijas ir mazākas, tad īstenojot papildu tehniskos uh, mērus, efekts ir vēl lielāks. Un šis ziņojums tika sagatavots Eiropas parlamentam, tas, uh, kas liecina, ka Patiesībā mērķus var sasniegt ar mazākiem izdevumiem, salīdzinot ar to, ko agrāk varēja sasniegt tikai īstenojot bāzes līnijas plānoto. Tātad šeit ir iespējams pat izmaksu ietaupījums. <clears throat> Tas ir komisijas priekšlikums, mēs esam redzējuši tā kopsavilkumu. Šeit ir apkopoti gan eh, vecie, uh, Eh, mērķi. Un, un kā jūs redzat, iet 3,3 miljārdi eiro izmaksas izklausās ļoti daudz, un tas arī ir daudz, bet 3 miljārdi gadā visā Eiropā, tad tas ir 6 eiro uz vienu iedzīvotāju gadā. Un tad tas varbūt nemaz tik dramatiski neizklausās un ieguvumi, ieguvumi ir daudz, daudz lielāki pret šo summu. <clears throat> Rezultāti komisijas priekšlikumam līdz 30. gadam 250 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumu. Tas joprojām te ir. Un ekosistēmas eh, arī, kas eh, ir pakļautas uh, slāpeklim eh, te ir ļoti liels. Un izmaksas katrā gad, eh, vienā gadā joprojām ļoti, ļoti augstas. Un ja mēs šādi turpinām, tad mēs arī redzam, cik tālu mēs esam no saviem, eh, savu mērķu sasniegšanas patiesību. Nu, tagad mans pēdējais slaids un secinājumi. Nu, <clears throat> galvenais secinājums - vides eh, kaitējums uz veselību ir pārāk liels, un tas būs pārāk eh, liels arī 2030. gadā. Eh, es domāju, ka komisijai un Eiropas politikai ir jātiecās uz ilgtermiņa vidas mērķu sasniegšanu, par kuriem mēs vienojamies jau 20 gadus, pirms 20 gadiem. Bet, lai tur nokļūtu, mums vajadzīga ne tikai emisiju griestu direktīvu, bet arī nozaru uh, pielāgota likumdošana, lai emisijas ne tikai lauksaimniecībā, kas atpaliek, uh, <clears throat> Tāpat ir vēl, viens, eh, vēl viena nozara, starptautiskā kuģniecība, kas nav iekļauta šajā dir direktīvā un emisijas joprojām šeit aug, jo īpaši runājot par slāpekļu oksīdu. Tāpat arī eh, primārās PMF eh, emisijas no autosektora. Šeit jāsaka, ka nepietiek tikai ar tehniskajiem pasākumiem. Klimatika politika ir ļoti svarīga Ne tikai no gaisa piesārņojuma, bet pati par sevi. Bet mums jāskata arī e, enerģētikas un transporta nozars e, šajā kontekstā, ne tikai lauksaimniecība, kā es teicu. Un ar to es arī beigšu. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Al paldies! Tātad paldies Ogrena kungam! Tagad eh, dalībniekiem būs iespēja uzdot jautājumus. Eh, Mēsners kundze. Eh, es gribēju zināt, vai ir kādi dati par gaisa piesārņošanu, ko rada kuģi. Jo es gribētu to zināt, un es esmu no Eiropas ziemeļiem. Uh, sākot ar nākošo gadu, tiek samazināts sēra saturs, arī slāpekļa oksīda eh, saturs, tas ir obligāts noteikums kuģiem, piemēram, sēra samazinājums Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā ir obligāts. Eh, un eh, es gribētu zināt, vai jums ir kādi dati par gaisa piesārņojumu no kuģiem dažādās piekrastes zonās. Um, I can't run you the specific numbers in kilotons. Es nevaru tā uzreiz pateikt, cik tas ir kilotonās, bet ja mēs skatāmies no 80. gada, sēra emisijas pieauga par trešo daļu, NOX emisijas par divām trešdaļām. Un tagad emisijas samazinās Ziemeļa Eiropā. Nākamajā gadā būs 90% eh, samazinājums gaidāms un arī eh, līdz 2020. Eh, gadam, jo tad stāsies spēkā pasaules mērogā līmīts, bet pagaidām pret NOX vēl nav nekādu efektīgu pasākumu pret AS, pie ASV ir NOX eka, tātad eh, kontrolzona no 16. Eh, gada, kur būs jāsamazina NOX līmenis, un tas būtu darāms eh, arī Eiropā. Un būtu ļoti labi, ja mēs arī varētu paplašināt sēra emisijas kontrolas zonu arī uz uh, dienvidu eh, rietumiem un dienvidiem. Tas būtu labāk un arī godīgāk eh, visā Eiropā. Paldies! Atvainojiet, ka ierados vēlāk. Es apspriežoties valdībā, eh, skatīja vairākus jautājumus, un tā tad ir bažas par uzraudzību, par milzīgām izmaksām. Jūs jau esat daudz ko darījuši, jo jums ir jau dati no visas Eiropas. Vai jūs varētu uh, pateikt, cik bieži šī uzraudzība notiek? jo, ja ir iespējams eh, uzraudzību eh, sākt tagad, eh, nu, cik tas būtu viegli izdarāms, vai ir kāds sloks liels dalību valstīm? Mums jau ir direktīva ar valstu emisiju griestiem, kas ir spēkā no 2010. gada. Tā tad ir monitorings sistēma, lai nodrošinātu, ka ir kontroli pār emisijām. Jau ir Gēteborgas protokols eh, pie konvencijas par pārrobežu gaisa piesārņošanu. Tas aptiecas ne tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz Ziemeļa Eiropu un uz eh, ASV. Tika pārskatīts 2012. gadā, un tagad tur ir uh, saistoši noteikumi par emisijām līdz pat 2020. gadam. Eiropas Savienība ir parakstījusi eh, šo, un es eh, ceru, ka arī eh, vairums valstu to pieņems. Komisija savā priekšlikumā gribētu labāk izstrādātas valsts valstu programmas, lai būtu iespējams eh, sekot eh, rezultātiem, bet nu, tā nav īsti tā kontrola, ko mēs šeit domājam. Protams, eh, ir kontrole saistībā ar gaisa kvalitātes direktīvu, kam jau ir jābūt no 8. gada. Tātad es neredzu, kādas vēl varētu būt jaunas kontrolas. Paldies! Mums ir arī komisijas pārstāvs šeit klāt. Vai e, jums ir kas sakāms? Vai arī, ja tā nav jūsu nozara, nu jūs varat arī atteikties. Bet varbūt jūs varat mums tomēr pastāstīt kaut ko. Paldies! Um, vispār Eh, tas, ko teica iepriekšējie runātāji, eh, ir patiesība. Nav nekādu jaunu noteikumu jaunajā priekšlikumā, bet šis eh, priekšlikums saskan ar visām esošajām normām. Paldies! Un paldies arī runātājiem, tātad Teilorkungs es ievēroju, ka e, Pasaules veselības organizācijas e, datos bija prasīgāki noteikumi nekā Eiropai. Es domāju, ka tā, tā ir, un tad varbūt jūs varētu pastāstīt, kas mums vēl ir jāpadara. Un Es nezinu, vai šeit šajos ziņojumos ir kaut kas eh, minēts, bet man teica, ka eh, šeit būs runa arī par ietekmi uz veselību un eh, kā varētu uzlabot šo situāciju ar veselību. Paldies par jautājumu atšķirības starp veselības organizācijas rekomendācijām par smalkajām daļiņām. Tur ir 10 mikrogramu šī robežvērtība, bet eh, standarta vērtība ir 25 mikrogrami. Un veselības organizācijas dati, ko ir savākusi speciālista grupa, ir diezgan pārliecinoši. Šeit mēs skatām, kā daļiņas rada plaušu vēzi un sirds un asinsvadu slimības. Tas ir gan Eiropā, gan Amerikā, kur e, vērtības ir salīdzinoši zemas, un e, jaunās, e, jaunie pētījumi pat jau apskata vēl zemākus līmeņus. Tātad šie dati ir tīri uz zinātniskiem eh, rezultātiem, bet eh, standarti eh, pārēdz ņemt vērā tehniskās iespējas. Tātad ir arī citi apsvērumi, kas ir ņemti vērā, gatavojot standartus likumdošanā. Tās ir, eh, ir eh, starpības starp šīm divām vērtībām. Otrs jautājums bija par eh, šīm ļoti mazajām, pavisam mazajām daļiņām. Nav Eiropas līmeņa uzraudzības šīm pavisam mazajām daļiņām, un tās ir grūti e, izmērīt e, koncentrāciju ilgstošā laikā pētījumi eh, vēl ir eh, jauni, tātad par eh, šo sistēmu, lai to varētu ieviest un lai būtu ilgstoši rezultāti, vēl ir jāstrādā. Ehm, PM2,5 pagaidām ir viss biežāk sastopamās daļiņas bet nu, tālākos pētījumos mēs apskatīsim arī e, šīs e, pašas mazākās daļiņas. Jūs arī jautājāt, ko darīt. Mēs zinām, ka ir e, viens no labākiem veidiem ir ieviest izplūdes gāzēm daļiņu skaita robežvērtību, jo tad uh, var eh, ieviest kādu reāli strādājošu eh, kontrols sistēmu, kas samazina eh, daļiņu skaitu. Gebrandīkungs. Paldies. Es ceru, ka mēs varēšu arī piedalīties šajā diskusijā, tātad mēs runājam sabiedrībā par eh, priekšlaicīgiem nāves gadījumiem un ir vēl viens eh, faktors, kas ir tikpat svarīgs, eh, tā ir dzīves kvalitāte, jo ja bērni nevar nodarboties ar sportu gaisa kvalitātes dēļ, nu tā ir milzīga ieteikme uz dzīves kvalitāti. Es ceru, ka jums arī par to ir kāda informācija. Un e, varbūt ir kāda arī dati, kā precīzi izmērīt šo daļiņu skaitu. Paldies! Jums taisnība ir vairāk informācijas par eh, priekšlaicīgām nāvēm, jo tur ir eh, iespējams izvērtēt, eh, tur ir iespējams dabūt konkrētus datus. Ir arī vēl citi rezultāti Tad ir eh, bērni, kuriem ir piemēram astma un kas nevar ārā spēlēties ar bērniem un eh, citiem bērniem. Dažreiz arī zemes gaisa piesārņojums eh, var iedarboties kopā ar augstām gaisa temperatūrām. Tie ir jautājumi, kas ir ļoti svarīgi bet šo kaitējumu ir grūtāk eh, novērtēt, jo nav precīzi rādītāji pēc kā noteikt. Ir pētījumi par bērniem, kas ir pakļauti ozona, eh, augstam ozona līmenim un arī eh, citai kaitīgai iedarbībai, tomēr šeit ir grūti kaut kādas konkrētas robežvērtības noteikti. Kā teica mans kolēģis, apskatot uh, šīs uh, vērtības uh, un vērtības naudas izteiksmē, tad varbūt mēs neiegūstam pilnu priekšstatu, jo mēs skatām tikai šīs priekšlaicīgās nāves, bet neapskatām uh, dzīves kvalitāti, tātad mēs redzam aizbergu virsotni, bet eh, to, kas zem ūdens, neredzam. Eh, diskusijā tika minēts, tātad eh, Dālīkundze, ka ir sektors, kurš nav regulēts, tagad tas ir jūras nozare, kuģu radītājs piesārņojums. Uh, Bet ir vēl viena nozare, kas arī rada e, spēcīgu piesārņojumu. Ja mēs runājam par e, gaisa kvalitāti un klimatu pārmaiņām, tas ir aviācijas e, sektors. Mēs jau kaut ko darām, bet vai mēs darām pietiekami daudz, tas ir jautājums, ko bieži uzdod. Cik es redzu, šos datus par koncentrāciju, tad aviācija šeit nav viens no galvenajiem vaininiekiem. Protams, aviācija arī ir pie vainas, bet eh, lielākā daļa piesārņojuma rodas eh, citos gaisa slāņos, ne tur, kur lido aviācija. Tātad eh, lidmašīnas nerada tik daudz piesārņojuma Un ja mēs vērtējam ieteikmi, piemēram, kas notiks paplašinot lielu lidostu, tad emisijas parasti nāk no eh, mašīnām pat vairāk nekā no lidmašīnām pašām. Eh, vairāki piesārņojumi ir no zemes. Eh, Tātad īsts jautājums. Jūs teicāt, kā eh, galvenokārt pilsētās ir gaisa eh, piesārņojums, un tas tā ir, bet vai ir kādi labi piemēri, kur ir eh, situācija būtiski uzlabojusies, tas ir viens jautājums, un otrs jautājums par Nīderlandi, ka tur esot viss sliktākais gaiss, kā tas tā ir, vai tas ir no jūras, vai tāpēc, ka viņi ir zem jūras līmeņa, vai piesārņojums no citiem reģioniem ienāk. Es domāju, ka mēs varam abi šeit uh, mēģināt atbildēt uh, nu, par Nīderlandi. Uh, jums ir ļoti bieži augsts blīvums, tātad arī Beļģija, Francija un Rietumvācija ietekmē šo situāciju, un tad ir uh, intensīvas kuģniecības ceļš, tātad šīs eh, emisijas nāk no dažādiem eh, cēloņiem, bez tam ir arī amoniaks no lauksaimniecības kopā ar soks un noks, un tad veidojas amonijas sulfāts un nitrāts, eh, ko arī ir iespējams pēc tam izmērīt. Nu, šie visi faktori kopā arī ir pie vainas, kāpēc jums ir augsta daļiņu koncentrācija. Šis blīvums uh, ir vainīgs. Par pilsētu izmaiņas tā uzreiz nevar pateikt, un es neesmu arī salīdzinājis. Ir pilsētas eh, piesārņojuma vērtējums, ko gatavo uh, vides birojs tā tad ir tāds tā kā pilsētu reitings, city ranking guide un var eh, Google meklētājā atrast eh, piemērus eh, un arī aprakstu par pilsētām. Es gribētu papildināt, ka ir daudz informācijas arī labas no Eiropas vides aģentūras, tad, tad varbūt ne tieši par pilsētām, bet jūs noteikti varat eh, geogrāfiskos eh, reģionus šeit salīdzināt, un tas arī varētu būt ļoti liederīgi. Paldies! Paldies! Tātad Pīčekungs, es runāšu poliski. Man ir divi jautājumi. Viens no tiem ir Pasaules organizācijas, veselības organizācijas pārstāvjiem, un otrs ir pārējiem diskusijas dalībniekiem. Mēs zinām, ka priekšlaicīgās eh, nāves, eh, ko rada gaisa piesārņojums, ir ļoti augsts, tātad vairāk nekā 300 tūkstoši gadā. Pasaules veselības organizācijas pārstāvis minēja, ka pamatā Šo rada plaušu slimības, arī sirds un asins vadu eh, slimības šeit eh, ir vainīgas, bet eh, jautājums par vēzi, vai ir kaut kas pētīts, jo vēzis jau sasniedz gandrīz epidēmijas līmeni mūsdienās. Un runājam tātad arī par benzopirēna ieteikmi ir eh, kampaņas pret eh, smēķēšanu un eh, tagad plaušu vēža skaits ir samazinājies, bet jautājums ir par šo rūpniecisko benzopirēnu, cik tam ir būtiska ieteikme. Un vēl viens jautājums par to, ka lauksaimniecība ir Eh, liels piesārņotājs. Varbūt tas ir pārsteidzami, jo no pirmā skata lauksaimniecība izskatās pēc tīras nozars, bet izrādās, ka tā nav. Tātad kādu piesāņojumu lauksaimniecība rada? Mēs zinām, ka eh, te ir eh, vēl minerāli mēsli, tātad uh, kālijas un citi vēl uh, citas vielas un arī ūdeņu eitrofikācija notiek. Uh, paldies. Es gribēju papildināt, jo es arī gribēju jautāt par eitrofikāciju. Es nodarbojos ar šo jautājumu, strādājot pie ūdens uh, Eh, piesārņošanas, tātad kāda ir eitrofikācijas ietekme uz gaisa stāvokli. Paldies! Eh, par eh, slimībām jūs minējāt tieši plaušu vēzi un sirds un asinsvadu slimības. Te ir jāsaprot, ka mūsu sabiedrībā ir tātad sirds un asinsvada, asinsvada slimības, infarkti un arī išēmiskās slimības eh, ļoti bieži izplatītas, jo gaisa piesaņēmis ir saistīts ar eh, šīm eh, slimībām un ir viens no riska faktoriem, kas var tās radīt. Šis ir viens no faktoriem. Sirds un asinsvadu slimības ir apmēram 80% nāves gadījumu un plaušu vēzis, tas arī ļoti bīstams, bet eh, no priekšlaicīgās nāves gadījumu skaita tas ir apmēram tikai 6%, jo eh, plaušu vēža slimnieku skaits ir daudz mazāks nekā sirds un asinsvadu slimnieku skaits. Benzopirēnam ir ļoti eh, būtiska loma šajā kopējā situācijā. Ja runa par lauksaimniecības um, emisijām, tad lauksaimniecība um, rada apmēram 90% no visiem amoniaka izmešiem gaisā Eiropā. Pārējie nāk no sadedzināšanas stacijām un um, arī no transporta, taču amoniaku visvairāk tātad rada tieši lauksaimniecības nozare, un jo iepriekš tie runa par kūtsmēkslu izmantošanu un izkliedēšanu uz laukiem, tieši tas arī visvairāk rada amoniaku gaisā. Tāpat arī lauksainiecība rada apmēram pusi no metāna izmešiem, taču nevar apgalvot, vai šis skaitlis ir uh, tik liels, kā es tikko minēju, bet jebkurā gadījumā tas ir diezgan liels. Un tāpat arī 5 līdz 10 procenti no PM izmešiem, no primārajiem PM izmešiem, un to savukārt rada salmu dedzināšana uz laukiem. Runājot par eritrifikāciju, tad slāpekļa ieguldījums ekosistēmā izmaina barības vielas augsnē, un tas savukārt ietekmē sugas. Vairākas sugas konkurē tikai tādos gadījumos, kad slāpekļa ir par mans, tātad tas darbojas tieši tāpat kā fosfors saldūdens sistēmās. Ja uh, Eh, slāpeklis tiek pievienots, tad daži augi no tā gūs labumu, piemēram, nātris augs ļoti labi un sāks konkurēt ar citiem augiem, un līdz ar to samazinās biodaudzveidība. Sugu uh, skaits samazinās un veģetācijas pārņem tās sugas, kurām ir vajadzīgs vai kurām patīk slāpeklis. Daudzās jomās, piemēram, Alpos, tīreļos vai kādās citās nabadzīgākās augsnēs šīs sugas eksistē un tad arī rodas šādas slāpekļa problēmas. Dažas ekosistēmas laika gaitā tiek iznīcinātas. Šīs ekosistēmas visvairāk cieš no pārāk liela slāpekļa daudzuma. Tātad šī ietekme ir atšķirīga, bet eh, tāda vispārīgā ietekme ir biodaudzveidības samazināšanās. Pēdējais jautājums šajā sesijā - Kīts. Paldies! Es tagad domāju par sīkajām daļiņām un par pilsētu vidi. Es ļoti labi saprotu jūsu viedokļus un komentārus par to, cik noderīgi ir samazināt, piemēram, dažādus instrumentus, piemēram, dīzeļu motorus vairākās jomās. Man šķiet, ka šīs sīkās daļiņas kopā ar NOX ir vislielākās nogalinātājas, un ja mēs paskatāmies, piemēram, dīzeļmotoru, dīzeļdzinējiem, tad no turienes tad jau arī rodas e, šis piesārņojums. Sākumā var teikt, ka Startautiskā vēža pētniecības institūcija ir ļoti e, cieši pētījusi uh, dīzeli un ir atzinusi, ka tas ir vēža izraisītājs. Mēs zinām, ka šī molekula rada ļoti smagas sekas veselībai. Un uh, tieši uh, kopā ar uh, gaisa piesārņojumu pilsētās uh, šī molekula arī ir tik bīstama. Tas mums ir jāņem vērā. Liels paldies visiem diskusiju dalībniekiem par šo pirmo sesiju. Tagad ķersimies klāt otrajai sesijai un aicināšu trīs nākamos runātājus nākt šeit pie prezidija galda. Vēlreiz paldies jums! Thank you. So for the second session. Uh... Paldies, tagad sāksim otro sesiju un runāsim par atbilstības jautājumiem, gaisa kvalitātes kontroli un tā tālāk. Mēs runāsim par ceļu transporta emisijām un arī par lauksaimniecību. Tas sasaistās ar iepriekšējo jautājumu. Uh, Pie mums ir ieradies Klaus Lants, viņš no Eiropas automobīļu ražotāju asociācijas. Viņš arī koordinē uh, eh, Študgartē uh, eh, Daimler uh, reālās pasaules autobraucēju emisiju uh, iestādi. Liels paldies priekšādētāji! Liels paldies, ka devāt iespēju rūpniekiem izskaidrot, ko tie jau ir paveikuši un arī ko tie vēlētos atbalstīt, mm, ņemot vērā šīs prezentācijas, ko mēs tikko uzklausījām, un ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti. Paldies! Tagad pirmais slaids. Tas arī tika prezentēts vienā no iepriekšējām uh, prezentācijām. Uh, Te jūs redzat Eiropas emisiju standārtus NOX dīzelim un arī uh, benzīnam. Jūs redzat eh, kreisajā pusē pasažieru automašīnu emisiju standārtus. Te ir ņemti vērā apmēram pēdējie desmit gadi. Uh, un uh, labajā pusē mūs redzat smagās automašīnas. Protams, galvenais, ko mēs varam teikt, mēs esam uzlabojuši kontrolētās emisijas jaunajiem transporta līdzekļiem un smagajām automašīnām, taču mēs arī ļoti labi apzināmies to, kas tika minēts iepriekšējās prezentācijās. Te nav runa tikai par kontrolētajām emisijām, mums ir jāņem vērā arī tie izmeši, kas saistās ar visu uh, autobraucēju radītajām emisijām. Tātad ir jāņem vērā pārnesamā emisiju mērīšanas sistēma, un mums ir jādomā, kā to visu pārnest uz pasažieru automašīnām, tātad šo pārnēsājumu mērīšanas sistēmu. Tātad iespējams jūs eh, zināsiet, ka pašlaik komisija sadarbojas ar dalību valstīm, ar industriju un eh, mēģina nodrošināt tā saucamo real driving emisiju sistēmu vieglajiem um, dīzeļa transporta līdzekļiem. Tātad Tas viss ir tīra gaisa programmas sastāvā, un, kā tur ir minēts, mums ir jāizveido jaunas pārbaužu procedūras, lai noteiktu NOX emisijas parastos braukšanas apstākļos. Šajā attēlā jūs redzat to, ko noteikti ļoti labi apzinās dažādi neatkarīgi avoti. Mēs šeit apskatām 2000. gadu, Tad mums bija eiro 3 standārts 0,5% nozīmē 500 mg uz kilometru. Un otrā pusē mēs redzam reālās braukšanas emisijas. Tagad apskatāmies 2014. gada datus. Standārts ir 80 mg. Tas ir tāds diezgan liels um, solis uz priekšu no eiro 3 standārta, kad bija 0,5%. 500 mg, bet, protams, mēs eh, reālajā braukšanā neredzam tādu pašu samazinājumu. Rūpniecības pārstāvji vēlētos atbalstīt tādu pozitīvu dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu, ka šis regulējums pēc iespējas ātrāk stātos spēkā, un lai mēs varētu attīstīt mūsu automašīnas, ņemot vērā šo nākotnes regulējumu. Kas tad ir iekļauts šajā nākotnes regulējumā? Pirmām kārtām, kā jau es skaidroju, pirmā ideja bija pārņemt uh, smago automašīnu pārnēsājumās mērīšanas sistēmas pasažieru automašīnās un veikt šos mērījumus uh, reālos braukšanas apstākļos ar šo aprīkojumu. Kreisajā pusē jūs redzat attēlu, ka tas nav iespējams. Tātad ni, visās automašīnās nav iespējams uzstādīt šādu aprīkojumu. Un mēs nevaram nodrošināt, lai šis nākotnes regulējums stātos spēkā. Industrija uzstājas to, ka ir vajadzīga viegla, viegli savienojama sistēma, kā varētu šos radītājus pārbaudīt visās automašīnās. Tātad mēs esam nodrošinājuši šeit labu attīstību, lai nodrošinātu, ka pēc iespējas ātrāk šis regulējums varētu stāties spēkā. Protams, Tad, kad tiek uzstādītas šādas pārnēsājumas emisiju mērīšanas sistēmas, tad ir jānodrošina arī kalibrācija, ir jāskatās, lai visas vērtības būtu pareizas. Pēc tam uz ceļa, tad, kad esat ieguvuši rezultātus, tas ir redzams labajā pusē, tad ir jāizmanto normalizācijas rīks un ir jāapstiprina emisiju standārti divās jomās. Pirmais ir tā mērenā joma un otrais ir paplašinātā joma. Te ir runa par augstumu, temperatūru, un mēs uzskatām, ka ir jāņem vērā arī dažādi dinamikas apstākļi. Vissvarīgākie pīlāri šajā turpmākajā regulējumā, protams, ir robeža apstākļi. Iespējams, ka mums visiem ir atšķirīgs viedoklis par to, kas ir normāli braukšanas apstākļi. Inženierim to vajadzētu ļoti skaidri definēt, un tas ir jādara ne tikai tāpēc, ka mēs gribētu mm, nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi Eiropā. Mēs uzskatām, ka šis regulējums tiks pārņemts no citām valstīm, piemēram, no Dienvidkorejas un Korejas tā tālāk. Tieši tāpēc mums ir jāizveido tāds strikts, skaidrs regulējums, un industrijai ir jāsaprot, kāda šeit ir slodze un tā tālāk. Tāpat arī es gribētu mazliet vairāk pastāstīt par ieviešanu un laiku, laika grafiku. Es gribētu pastāstīt mazliet sīkāk, kā, kad mēs varētu atbalstīt šādu regulējumu ieviešanu. Komisija ir sagatavojusi divus projektus. Tad, tad pirmais būtu vieglo transporta līdzekļu regulējums. Šeit jūs redzēsiet, ka iespējams tiks pat ātrāk sasniegti daži no ieviešanas datumiem. Ja ir runa par smagajiem autom, auto, smagajām automašīnām, tad, protams, ir jāņem vērā 1,5 faktors un nav arī nekādu šaubu, ka pasažieru automašīnu nozare izvēlēsies līdzīgu uh, stingrības pakāpi kā smagajā, smagajās automašīnās. Šeit noteikti ir jāpiemina PEMS automašīnu sistēma. Galvenais jautājums inženieriem. Ko īsti nozīmē parasti braukšanas apstākļi? Inženierim ir jāzina, vai mēs šeit runājam par braukšanu kalnā, vai mēs šeit runājam ar pilnībā piekrautu automašīnu, un vai normāli braukšanas apstākļi nozīmē, teiksim, braukt kalnā ar pilnībā piekrautu automašīnu visos iespējamos temperatūras apstākļos Eiropā. Protams, ir jānosaka arī sliekšņi, un tad, kad tie tiks noteikti, mums ir jāsaprot, kāds ir regulējuma mērķis. Tātad ir jādefinē, kas ir parastie braukšanas apstākļi. Mēs varam šeit atsaukties uz statistiku un tā tālāk. Mēs, rūpniecības pārstāvji, esam pārliecināti, ka mēs šeit atbalstām tādu ārkārtīgi izaicinošu regulējumu Mēs vēlamies to sadalīt divos sektoros, tāds kā mērnēs sektors, kas ietver 90% no parastās braukšanas un ne tikai to. Protams, arī šajā paplašinātajā jomā tiks nodrošināta kontrole ar papildus eh, CF faktoru. Taču mums ir vajadzīgi ļoti skaidri robežu apstākļi. Kā jau es minēju, tas neatiecas tikai uz mums, tas attiecas arī uz trešajām pusēm, kas pārbaudīs transporta līdzekļus, un, protams, tas attieksies arī uz uh, ārvalstīm. Mēs skatāmies uh, detalizētāk, ja mēs runājam par šo uh, regulējumu izpildu nākotnē. Mēs šajā attēlā gribētu paskaidrot, ko tas nozīmē kompakt klases automašīnā, kā varētu panākt tādu pašu stingrības pakāpi kā smagai automašīnai. Tas nozīmē, ka šī automašīna ir pilnībā jāpārveido. Visas sarkan iekrēsotās daļas ir jāmaina, jo, lai nodrošinātu nākotnē šī regulējuma ieviešanu, ir uh, jāinstalē pilnīgi jaunas te tehnoloģijas, un tas nozīmē, ka mums vajadzēs no jauna veidot automašīnas. Nav jautājums par to, ka mēs to nevēlētos darīt, bet eh, jums ir jāredz, ka šādas automašīnas izveidei būs vajadzīgs laiks, apmēram pieci gadi. Bet par to mēs runāsim vienā no nākamajiem slaidiem. Vai tas nozīmē, ka rūpniecība vienkārši grib atlikt šo regulējumu. Mēs vēlamies um, ieviest divu posmu pieju, tā lai mēs uzreiz varētu nodrošināt labumu. Un tad arī beigās mēs varētu paskatīties, kā uh, šīs reālās izmaiņas uh, varētu veikt. Ko tas īsti nozīmē? attīstīt jaunu automašīnu. Šo attēlu ir ļoti grūti izskaidrot bez rad, radām kociņa. Te ir runa par automašīnu, kuras dzīves cikls ir apmēram 6 līdz 7 gadi, tas ir vidējais dzīves cikls, un, protams, tāpat arī ir jāņem vērā to, kas notiks ar nākamajām automašīnām. No otras puses, ir jāskatās uz Eiro 6 standārtu izpildošām automašīnām, tad tas sākās apmēram 2008. 2009. gadā. Šīs automašīnas tagad ir tirgū, un tās izies no tirgus apmēram pēc 20-21 eh, gada. Tātad te ir runa par nomaiņu Mums ir jāskatās uz jaunu automašīnu izveidi, zinot, ka nākotnes modelis, šim nākotnes modelim attīstība jau ir sākusies, tad tas nozīmē, ka šis darbs būs jādara divas reizes. Un beigās, kad jūs būsiet gatavi to palaist tirgū, tad īsnībā tas jau būs šī uh, transporta līdzekļa dzīves cikla beigas. Citiem vārdiem sakot, ir ļoti grūti izmainīt pašreizējo ražošanu. Ne, neievieš, ir ļoti grūti ieviest šādas milzīgas izmaiņas. Līdz 2018. gadam. Rūpniecība, protams, var nodrošināt, lai tie transporta līdzekļi, kas pašlaik vēl nav līdz galam gatavi palaišanai tirgu 2017. gadā, mēs varam adaptēt šīs automašīnas, ņemot vērā uh, dažādus programmatūras grozījumus, jo automašīnām ir vajadzīgās tehnoloģijas, lai izpildītu šo regulējumu. Te es nonāku pie ieviešanas. Kā jau es skaidroju, pirmām kārtām mēs vēlamies attīstīt šādas automašīnas, mēs labprāt atbalstām šādu regulējumu, šeit nav nekādu šaubu. Mēs to varam darīt eh, divu posmu pieejas ietveros. Tas nozīmē, ka pirmais ir tāds kā starposms jaunā tipa automašīnām līdz 2017. gadam, tas ir pašreizais plāns, un pēc tam būs galīgais solis. Un tātad mēs varētu pilnībā ieviest šo regulējumu. Tas būtu apmēram piecus gadus pēc regulējuma pieņemšanas. Pašlaik mēs redzam, ka regulējuma projekts varētu tikt uh, pabeigts līdz 2015. gada beigām. Un tas īsnībā nozīmē, ka tas notiktu mazliet vēlāk, tas būtu 21. 22. gads, un mēs nevarētu panākt šo 2017. gada septembra termiņu. Tieši tāpēc mēs vēlamies, lai komisija pieņemtu vajadzīgo regulējumu jau nākamā gada sākumā, tā lai mēs panāktu šo 2017. gada mērķi. Tagad galvenais jautājums, ko mēs panāksim ar eh, šo regulējumu. Jūs redzat labajā pusē šīs zaļās zonas, tas ir kavēšanās scenārijs. Tas nozīmē, ka regulējums varētu būt pabeigts 2016. gadā, un tas, protams, liktu mums kavēties, un tas ir tāda kā divu pakāpju pieeja. Jūs redzat, eh, ka tas attiecas uz 20. un 21. gadu, un jūs arī redzat, ka nav nekādu atšķirību no šī bāzes līnijas scenārija. Jūs arī redzat, ka ne visas stacijas Vācijā atbilstu šiem standārtiem. Tātad te nav runa tikai par pasažieru automašīnām. Mēs zinām, ka ir arī citi rūpniecības sektori, kas ir jāņem vērā, ir jāizveido visu veidu tehnoloģijas, lai nodrošinātu tādu satiksmi, kur nav pārāk aizkavēšanās. Kādi ir secinājumi? Industrija noteikti nevēršas pret eh, šo regulējumu, mēs to atbalstām. Mums ir arī risinājumi, kurus varētu izmantot, un eh, tāpat arī mēs varam nodrošināt, nekavējoties, uzlabojums gaisa kvalitātē. Bet mums ir eh, jānodrošina šis regulējums, un mēs varam arī diskutēt par uh, striktākiem robežu apstākļiem, kas ir galīgais solis pēc ietekmes izvērtējuma. Un, protams, mēs arī varam sākt ar savu priekšlikumu 2017. gadā. Un tagad pēdējais attēls. Pirmkārtām liels paldies par jūsu uzmanību, bet mums ir jāskatās arī kādu labumu mēs varētu gūt 2014. gadā. Mums ir jāskatās arī, kāds būtu uzlabojums 2017. gadā. Tas būtu tātad pirmais posms. Mēs redzam, ka šie uzlabojumi patiešām ir ļoti lieli. Un beigās mēs to pat varam salīdzināt ar smagajām automašīnām. Paldies! Thank you. Thank you, Mr. Land. Um, I'd like to move quickly on now. Paldies, paldies uh, Lanna kungam. Un tagad pāriesim pie lauksaimniecības nozars. Mūsu vidū ir Daniels Rožē. Viņš pārstāv SOM lauksaimniecības kameru un atbild par enerģētiku, klimatu un gaisu. Labdien, Daniels Rogē, esmu lauksaimnieks, vadu arī lauksaimnieku kameru Somas reģionā un darbojos tātad Francijā lauksainiecībā. Lielas paldies, ka jūs mani izaicinājāt, lielas paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Kā jūs saprotat, tad eh, lauksaimniecība ļoti cieši saistās ar eh, šiem tematiem. Lauksaimniecība vienmēr ir bijis tāds smags temats eh, videi, bet nevarētu teikt, ka mēs vispār nekad nedomājam par šiem tematiem. Mēs pārstāvam Francijā vairākus 110 tad, dažādas valsts iestādes, ko pārstāv 4200 ievēlētu pārstāvju. Te mēs spriežam šajā lauksaimniecību padomē par tehniskiem, ekonomiskiem, vidas un administratīviem aspektiem. Mēs tāpat arī dodam savu ieguldījumu uh, vietējā ekonomikā un sadarbojamies ar pašvaldībām. Tad, tad galvenais, par ko mēs runājam, ir ūdens kvalitāte. Un lauksamnieki bieži vien mēģina mainīt savu praksi un mēģina arī uh, integrēt dažādas, uh, dažādas līdzekļus, lai uzlabotu ūdens kvalitāti. Šodien mēs runājam par gaisa kvalitāti. Tas ir skaidrs, ka uh, ja runa par lauksaimniecību, tad lauksaimniecībā galvenokārt ir jānodrošā pārtikas produktu ražošana. Un, ja tiek domāts par gaisa kvalitāti, tad, protams, ka e, šī galvenā funkcija arī cieš. Ir skaidrs, ka lauksaimniecība ņem vērā ar dažādus klimata un meteoroloģijas apstākļus, lietas, kas e, ir grūti ietekmējamas, un tam visam ir arī sekas. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai mēs varētu diskutēt un arī nodrošināt uh, izglītošanas darbu. Ja runa par šo tematiku, tad mums ir arī savas robežas. Šīs robežas attiecas uz mūsu ražošanu un arī uz regulējumu. Ir skaidrs, ka attiecībā uz lauksaimniecību ir izsots ļoti daudz direktīvu par dzīvotnēm, par nitrātiem un tā tālāk. Tas viss ietekmē mūsu praktisko darbu. Tieši tāpēc, ja runa par direktīvu, tad ir ļoti svarīgi veikt dažādus pasākumus un izvairīties no šķēršļiem. Tas attiecas arī uz darba organizāciju. Mani pārsteidza, ka mūsu lauksemnieki reaģē uz šādiem pasākumiem, ir skaidrs, ka uh, mums ir jāņem vērā sezonas un ir grūti kaut ko mainīt uh, laikā, kad uh, sezona nav atbilstoša. Mums arī trūkst atsauču, mums trūkst tehniskās prakses, un jo īpaši ir grūti panākt, lai visi lopi atrastos telpās, ēkās. Tas viss ir jāņem vērā. Es domāju, ka mēs varam arī attīstīt tālāk mūsu praksi, un varbūt mēs varam pat uzlabot arī ēkas, un mēs varam, piemēram, palielināt ganību izmantošanu. Tāpat arī mums ir jāskatās uz kūtsmēslu izmantošana. Visu šos jautājumus mēs e, apskatām. Izņemot to, ka visiem šiem pasākumiem, par ko varētu domāt, ir arī savas izmaksas, un tam visam būs ekonomiskās sekas. Šīs ekonomiskās sekas e, visas vajadzēs saskaitīt un vajadzēs izvērtīt, izvērtēt, un uh, vajadzēs nodrošināt, lai lauksaimniekam būtu interese e, rīkoties. Es šajā zālē varu skaļi teikt, ka lauksaimniecībai ir vajadzīga pēļņa, bez pēļņas lauksaimniecība nevar uh, dzīvot. Un tad, uh, ņemot vērā šo pēļņu, mēs varam lauksaimniecību arī pakļaut videi. Protams, mums uh, vienmēr nāksies par to atcerēties, ja mēs mēģināsim pielāgot praksi. Esmu atbildīgs Eh, man ir sava atbildība kā amatpersonai un vienlaicīgi esmu praktizējošs lauksaimnieks, un tāpēc es to varu skaidri teikt. Ir skaidrs, ka uh, lauksaimniecībai ir sava sabiedrības cena, un lauksaimniekiem tā ir jāapzinās. Mēs nevaram aizmirst par uh, pārtikas autonomiju. Galu galā lauksaimnieki pirmkārtām ražo pārtikas produktus, kvalitatīvus produktus. Uh, Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka mums ir sava loma enerģijas jomā, enerģijas atjaunošanas jomā. Arī par to lauksaimniekiem ir jādomā un jādomā, kā to saražot un saražot to labi. Mēs esam ieguldījuši daudz pūliņus, un ja runa par siltumies efekta gāzēm vai uh, piesārņošanu, es uzskatu, ka mūsu prakse uh, kļūst arvien integrētāka. Uh, Mēs nevaram visu tā ļoti vienkārši sagāst lauksaimniecības jomā. Ieviešot ātri jaunas tehnoloģijas, tas varētu notikt. Tas tad attiecas gan uz eh, izglītošanas darbu, gan arī uz tirgiem. Ir jāsaprot, ka lauksaimniekiem būs jāmaksā sava cena. Paskatīsimies, teiksim, uz uh, lopkopību. Tas ir diezgan riskants sektors. Mēs redzam, ka šeit ir ļoti komplicēta darba organizācija, un tī, līdz ar to sekas varētu būt vēl smagākas. Ja runa par ekstensifikāciju, tad tas mums rada arī siltumnīca efekta gāžu risku, jo tas viss ir saistīts ar oglekli. Uh, Noteikti, ka to nevarētu, nevajadzētu ignorēt. Direktīvā vajadzētu iekļaut realistiskas lietas. Nav jēgas tur iekļaut lietas, kas eh, nebūs izpildāmas un būs grūti realizējamas praksē. Es domāju, ka visu to vajadzētu izvērtēt un vajadzētu ņemt vērā arī ekonomiskos aspektus. Es gribētu teikt, ka mūsu teritorijās mēs jau esam uh, pieņēmuši dažādus mērus. Esmu pārliecināts, ka Mūsdienās mums vajadzētu domāt galvenokārt par globālu pieju. Mums vajadzētu pirmkārtām skatīties uz ēkām, uz ekonomiskajiem eksploatācijas aspektiem. Pašlaik mēs jau veicam dažādas pasākumus attiecībā uz informēšanu. Esam jau veikuši arī pasākumus attiecībā uz mēslošanu. Mēs esam uh, pieņēmuši datumus, kas, manuprāt, ir akceptējami attiecībā uz gaisa piesāņojumu. To visu vajadzētu izvērst tādā prospektīvā un pedagoģiskā aspektā. Es domāju, ka šeit ir daudz pozitīvu aspektu. Bet dažkārt ietekme ir negatīva, ja pieeja ir pārāk strikta. Uh, Ja runa par klimatu, tad šis jautājums ir ļoti komplicēts. Te ir runa par darba organizāciju. Visus šos jautājumus vajadzētu pietiekami labi izvērtēt. Godīgi sakot, es esmu optimists attiecībā uz prakses optimizāciju, un, protams, galvenais vajadzētu paņem, paturēt prātā produkcijas kvalitāti un mūsu pēļņu. Lauksaimnieki, pateicoties tehnoloģijām, var ļoti daudz ko paveikt, bet tajā pašā laikā nākotnē būs daudz kas jāmaina. Bieži vien e, grūti ir saprast, kāpēc ir vajadzīga klimata direktīva, kāpēc vajadzīga nitrātu direktīva vai piesārņojuma direktīva. Mums vajadzētu nodrošināt caurdzamību. Kā jau es teicu, nu, Es nebiju pat pārsteigts, ka 90% no gaisa piesājuma nāk no lauksaimniecības. Ir skaidrs, ka varētu mainīt no mūsu praksi, lai šie procenti samazinātos. Bet eh, šeit būs vajadzīgas tehnoloģijas. Kā jau es norādīju, mums ir vajadzīga tāda transversāla pieeja un to visu vajadzētu integrēt ar vīdes tiesību aktiem. lauksainiecības sektors piesārņojuma samazināšanas mērķi ir jānosaka realistiski. Un, protams, esmu arī pārliecināts, ka mums ir jāmaina šī prakse, un ja mēs to mēģināsim darīt, tad mēs arī to izdarīsim. Galu galā, ja runa par ekonomiku, mums ir jāpārzina, kādas būs izmaksas, un, protams, ir jāpieprasa, lai lauksaimniecība tiktu modernizēta, vienlaicīgi domājot par kval pro produkcijas kvalitātes saglabāšanu. Es labprāt arī atbildēšu uz jūsu jautājumiem, bet es patiešām atklāti un ar pārliecību varu teikt, ka pretēji tam, kāds iespējas iedzīvotājiem, jauniešiem varētu būt radies par lauksaimniekiem, uh, Mēs gribam teikt, ka mēs varam mainīt mūsu praksi, bet mums šeit ir jāņem vērā ekonomiskie un sociālie aspekti. Galu galā mēs esam neatkarīgi uzņēmumi, kuriem ir jāuzliek tādi mērķi, kurus var sasniegt. Nevar uh, likt pildīt tādus pasākumus, kas neļauj uzņēmumiem attīstīties. Es domāju, ka uh, sadarbojoties mēs varēsim rast risinājumu bet es gribētu teikt, ka mums ir jāsaglabā ražošana, mums ir jāsaglabā neatkarība pārtikas jomā. Bet vienlaicīgi ir jābūt izpratnei un ir jādarbojas pietiekami dinamiski. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Thank you, Mr. Roger. So our final... Paldies, Rožē kungam. Un mūsu pēdējais runātājs šo pēcpusdienu runās par reģionu specifiskiem aspektiem gaisa kvalitātes kontrols jomā. Tāpēc aicinu un dodu vārdu Eriberto Demunārī kungam, kas pārstāv Argencija Regionāla Provencione Ambiente dell'Emilia Romagna no Itālijas. Lūdzu. Paldies! Tiešām jūsu itāļu valoda ir labāka par manu angļu valodu, tāpēc es turpināšu itāļu valodā. <clears throat> Esmu šeit, šajā jaukajā vidē, runāt par vidas jautājumiem. Protams, runājot par piesārņojumu, mums ir problēmas, un mm, problēmas ir arī dažādos vietējos reģionos. Mēģināšu ilustrēt šo situāciju pēc iespējas labāk un meklēt arī risinājumus. <clears throat> mums tā tad ir līdzenumi, mums ir kalni Itālijā, bet uh, gaisa ventilācija ir diezgan zemā līmenī. <clears throat> Ir augsta spiediena reģioni, kas izveidojas, un tādējādi koncentrējas arī piesārņojums. Šajā jomā ir arī ļoti augsts iedzīvotāju blīvums. Nu, situācija ir diezgan grūta. Ir meteoroloģiskie aspekti, kas nepalīdz šķīdināt, tā teikt, piesārņotājus gaisā situācija arī pēdējā laikā laikam nav mainījusies, lai arī man nav paši jaunāko datu. Slāpekļa problēma, kā redzat, nav mainījusies, tā pats attiecās uz ozonu. Kreisajā pusē arī uh, slaids. Jūs redzat, ka vēja nēsamība attiecīgi koncentrē piesārņojumu ielējās. Veidojās arī mākoņas sēga un rezultātā tiešām piesārņojums nekur netiek. Šeit ir daži, eh, daži diagrammas, kas jums ilustrē esošo situāciju attiecībā uz piesārņojumu līmeņiem. Emīlio Romāņo reģionā. Izmaiņas ir mm, piedzīvots, e, ņemot vērā izmaiņas transporta nozarē un sektorā, bet e, nu, patiecībā ļoti maz ir samazinājies piesārņojuma līmenis, kas attiecās uz slāpeklu un ozonu, jo īpaši runājot par eh, daļiņu piesārņojumu gaisā, nu, situācija ir varbūt mazliet labāka. <clears throat> Vidējie rādītāji gadā, jūs redzat, ir samazinājušies par 15%. Tātad <clears throat> esam šobrīd sasniegt, nu, izvirzīto mērķu līmenī. bet jāatzīst, ka līdzinumos joprojām piesārņojuma līmenis ir diezgan liels. Arī tāds kvantitatīvs slaids par šī brīža situāciju. Šeit ir lielās aglomerācijas, arī uh, ap, līdzenumi un apenīni iekļauti un vidējais rādītājs gadā ir mazāk par 30 mg dienā. Mēs ņemam vērā dienas rādītājs. Bet kā jūs redzat, mēs nevaram vienkārši strādāt un izmantot tos rādījumus, kas ir tikai Eh, no urbānajām un eh, blīvi apdzīvotajām teritorijām. Mums jāskatās visa bilde kopā. <clears throat> Es jau arī iepriekš minēju, ka mums ir eh, <clears throat> problēmas atsevišķos reģionos, un to jūs redzat iekrāsot zilā krāsā. un arī mūsu reģions Emilija Romānija, jo īpaši e, veicina piesārņojumu līmeni po upes e, baseinā. <clears throat> nu, šeit jūs redzat arī sadalījumu pa e, dažādiem piesārņotājiem, un jūs arī <clears throat> redzat, kāds tas sadalījums šeit ir. <clears throat> Redzams, ka ir ļoti liels iedzīvotājs skaits, kas šeit dzīvo. Tas nozīmē, ka ļoti liels iedzīvotājs skaits arī saskarās ar šo piesārņojumu. Tāpat jāpaturprātā arī otrkārtējais piesārņojums. Par, jo īpaši svarīgi ir šīs te pašas mazākās daļiņas, kas ir gaisā, un mēs jau daudz skaidrs iepriekš dzirdējām, kas ar to ir saistīts. jo īpaši mēs šeit runājam par eh, bioloģisko piesārņojumu. Jāņem vērā arī aerosolu loma, kas veicina piesārņojumu. Šeit mēs redzam uh, mūsu reģionu un kāds ir piesārņojuma līmenis <clears throat> Reģionā galvenie sektori šeit ir <clears throat> apkure un transports. <clears throat> Tad transports ir visbūtiskākais, gandrīz vai jāsaka, piesārņojuma radošais sektors. Mēs vienkārši esam sadalījuši dažādos komponentus dažādās nozarēs. Jūs redzat, kādi ir šī te samēri. Kā jau es minēju, transports un apkura, nu kaut kur arī rūpniecība, bet uh, <clears throat> tas ir uh, varbūt mazāk un īsaistīts ar kādu ļoti konkrētu reģionu. Šeit Protams, ir jāskatās, vai ir iespējams situāciju uzlabot attiecībā uz eh, maksimāli iespējamajām robežu vērtībām, labajā pusē apakšā. Jūs redzat maksimālo līmeni, Un dzeltenā krāsa ir jāņem vērā šeit, nevis zaļā, bet dzeltenā. Mums ir arī izmaksu ieguma analīze veikta, un mēs esam skatījušies, kā mēs vislabāk varētu eh, tērēt mūsu rīcībā esošos līdzekļus un pretī gūt labāko ieguvumu. labajā pusē red, e, redzams, ka mēs varēsim lielā mērā piemērot mūsu rīcībā esošos līdzekļus un iespējams iekļaut arī reģionus austrumos un ielais, kurās svarīgi būtu šeit ieguldīt. Mēs esam mēģinājuši nāk klajā ar tādu integrētu plānu. Mūsuprāt, vienīgais veids, kā iet uz priekšu, tas nozīmē <clears throat> iesaistīt dažādas puses. E, PM10 ir jāsamazina pa 47%, ļoti ambiciozs ir mūsu mērķis. <clears throat> nu, šeit ir kaut darbs, kas ir paveikts pēdējos desmit gados, mērķi, ko mēs esam paši sev izvirzījuši, ko esam mēģinājuši sasniegt. Mēs iesaistam nu, reģionālās pašvaldības, vietējās pašvaldības, izstrādāt šādu integrētu plānu, ko es jau pieminēju, kas iekļauj dažādas nozars, nodrošinot arī regulāru, e, pastāvīgu finansējumu. Thank you reģions viens pats jau nevar sasniegt visus mērķus. Jo īpaši po upes baseinā ir ļoti augsta līmeņa vai liela mēr, mēroga piesārņojums, kas neievēro robežas, kas notiek, protams, arī Eiropas Savienības līmenī eh, valstu vidū, bet tas pats jau notiek vienas valsts iekšēnā reģionu vidū. Uh, Tātad viena no, kā jau minēju, svarīgākajām lietām - transporta nozare, ko mēs identificējām. Bet jāsaka, te ir arī zinām elastība. Elastības mm, patiesībā nav tik daudz, jo visi ceļi, kas šķēršo po upes eh, reģionu, viņi nevar, viņiem nav alternatīvas. Viņiem vienkārši E, ir jābrauc pa šiem ceļiem, nu, un rezultātā arī attiecīgi līmeņa piesārņojums rodas. <clears throat> nu, tāpat jāsaka, ka jāpievērš liela uzmanība šeit attiecībā uz rīcību politiku izstrādi. Jāņem, ir virkne problēma, kas jāņem vērā. <clears throat> Piemēram, ir bijuši piedāvājumi uh, transporta līdzekļus vienkārši sagriezt. E, nu, ka daļa no veciem viņiem atbrīvoties, bet, bet jautājums ir kā, nu, kā situācija, kā, kāda ir situācija dīzeļu transporta līdzekļu jomā, vai tur ir kaut kādi uzlabojumi? Mans kolēģis no lauksaimniecības eh, <clears throat> sektora pieminēja jau eh, sadedzināšanas stacijas, šī gadījumā runa par biomasu. Šeit arī ir iespējas gan CO2 samazinot, bet arī jāstāsta no tehniskā skatu punkta. Šeit, piemēram, Lombardijas reģions. Ļoti liels piesārņojuma īpatsvars nāk no maza mēroga stacijām, un viņām ir attiecīgi jāizvērtē, vai ir vērts kaut ko modernizēt un eh, mainīt. Piemēram, stācijas, kurās tiek dedzināta koksne. Patiesībā nu, te ir jāizvērtē, cik liels ir piesārņojums no tā. Bet ir arī pozitīvās uh, lietas, kas ir jāizceļ pēdējos gados. Te ir runa par energoefektīvām ēkām. Īpaši zie, eh, Itālijas ziemeļos tas darbojās diezgan efektīvi. Rezultātā mazāk eh, degvielas un enerģijas tiek patērēts, lai apkurināt ēkas, un tas jo īpaši, kā jau teicu, ir aktuāli Ziemeļitālijā augstajā sezonā. <clears throat> nu, tas attiecīgi eh, var novest arī pie piesārņojuma samazināšanās šajā reģionā. Degvielas samazināšana noved pie izmešu samazināšanas. Bez tam šeit jūs Eh, ir viegli uzrunāt cilvēkus, aicināt ieguldīt šajā jomā, jo beig beigās tas būs ietaupījums arī viņu maciņos. Nu, kas man te vēl sakāms nobeigumā? Nu, tad, ja mēs runājam par emisijām Itālijā, mēs pāris runājam par Po upes baseinu. 40% itāļu dzīvo šajā reģionā ir diezgan sarežģīts vietējais klimats, un rezultātā ir jāskatās, kā mēs varam integrēt dažāda veida e, pasākums un rīcību dažādos līmeņos visā šajā teritorijā. Aplūkojot visu bildi kopā, nu, jāatzīst jau, protams, ir jau vēl daudz kas cits, kas var uh, palīdzēt. Life projekts, <clears throat> piemēram. izvērtējot gaisa kvalitāti visā teritorijā, redzam, ka katram reģionam ir savi mērķi, ir eh, savi mērķi, kas ir sasniedzami vai īstenojami. Sākot darbu kopā po upes ielajā, tātad strādāju pie šī integrētā projekta, mēs sapratām, ka svarīgāk ir runāt par pēc iespējas plašāku reģionu, nevis tikai tādiem mažiem atsevišķiem uh, pleķīšiem, jo tas būs vienmēr efektīvāk. Nu tā, paldies par uzmanību un gatavs atbildēt esmu uz jūsu jautājumiem. Thank you very much. Um, so that brings us to the end of... Liels paldies! Nu, ar to arī noslēgsim uh, mūsu panelistu uzrunas. Mums ir atlikuši apmēram 15 minūtes, un tagad došu vārdu deputātiem uh, jautājumu uzdošanai. Lūdzu. Děkuju. Uh, Paldies! Tātad es gribētu vispirms pateikties īpaši par pēdējo uzstāšanos, jo es esmu no teritorijas ar vispiesārņotākajiem mežiem, tātad Morāvija Silēzija no Čehijas. Un e, mēs zinām, ka sliktākais piesārņotājs nav rūpniecība mūsu zemē sliktākie ir īpaši šie mazie piesārņotāji un transports, jo mēs nevaram panākt, lai transporta nebūtu mūsu reģionā un nebūtu arī pilsētās. Un e, es dzirdēju no jums, ka līdzīga situācija ir arī citās e, valstīs. Būtu liederīgi arī pievērst uzmanību informācijas apmaiņai un uh, kā uzlabot um, darbu mazajās uh, sadedzināšanas iekārtās un arī mājasemniecības, kā padarīt tīrākas. Uh, un runājot par PM10, uh, es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt, ka ir um, jāapmainās ar informāciju, jo problēmas ir līdzīgas. Tātad informācijas apmaiņai jābūt biežākai, lai nebūtu vienam jāizgudro tas, kas otriem jau ir zināms. Bija ļoti interesanti klausīties par transportu. Jūs eh, runājat par jauniem, eh, jaunām pārbaudēm, par eh, jauniem dzinējiem, lai būtu mazākas emisijas. Jautājums ir, kāpēc mēs nedomājam par alternatīvām degvielām, piemēram, elektromobīļiem, bioloģisko gāzi, ūdeņradi kā degviela. Tās visas ir alternatīvās degvielas, kuras ir jauna eh, iespēja, lai mēs varētu arī šo, šos transporta līdzekļus izmantot. Vismaz Čehijā dažreiz mums ir tikai um, nedaudz iespēju um, šādas transporta veidus lietot plašāk. Man ir jautājums, kāda ir uh, Eiropā nākotne alternatīvajām degvielām un uh, alternatīvajiem eh, automobīļu veidiem, jo es domāju, ka tie varētu arī šeit uzlabot stāvokli. Paldies! Tātad daži jautājumi un pēc tam eh, atbildes. Paldies! Es gribēju, tātad Branenkungs, es gribēju jautāt eh, par mežu lomu, runājot par gaisa kvalitāti un arī klimata pārmaiņām. Uh, Vai jūs domājat, ka ir jāpalielina e, mēžu īpatsvars Eiropā? Un, e, ja jā, tad kādi varētu būt, e, kādas varētu būt labās un sliktās puses šai idejai? Paldies. Tad, tad Bērdera kundze. Man ir uh, jautājums par to, ka būtu vajadzīga e, reāla, e, reāla likumdošana lauksaimniecībā un ir jāņem arī vērā lauksaimniecības nozīme ekonomikā. Bet es joprojām uh, gribētu dzirdēt varbūt uh, paskaidrojumus, kuras šīs paketes daļas ir pilnīgi nereāls pēc jūsu domām, un uh, kas ir eh, reāli, eh, kas tiek reāli plānots, lai samazinātu eh, metāna un amoniaka ražošanu, jo tas ir iespējams un tas arī būtu vajadzīgs. Un tātad, kas ir iespējams un kas nav? Lūdzu, vispirms par alternatīvajām degvielām. Paldies! Eh, kad eh, mēs apskatām 2020 eh, CO2 emisiju mērķi, tad tas ir sasniedzams tikai ar jaunām tehnoloģijām, uh, elektromobīļi, hibrīda e, dzinēji un ūdeņraža e, dzinēji. Protams, rūpniecība, e, rūpniecības pārstāvji zina, ka šīm tehnoloģijām ir jābūt pieejamām, lai klienti varētu izvēlēties, kuras no tām ir labākās. Paldies! Par mežiem, Rožēkungs. Jā, patiešām šis eh, temats ir ārkārtīgi būtisks, un es teikšu, ka pirmais, ko var teikt no lauksainiecības puses, ir tas, ka mums ir jānodrošina līdzsvers starp eh, pārtikas produ eh, produktu ražošanu un mežsaimniecību. Mežsaimniecība ir ļoti nozīmīga mūsu teritorijās, protams, tai ir jāspēlē sava loma, Un runājot par ekstensīvu lauksamniecību, tad, protams, te ir daudz jautājumu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu to visu ņemt vērā aprēķinos, jo īpaši tad, kad mēs domājam par oglekļa samazināšanu. Thank you, and um, just, uh, mis... Paldies. Un uh, par priekšlikumu, tātad kas ir pamatots un kas nav. par praksi, tad mums vajadzētu paskatīties uz samazinājumiem, un šie mēķi, diemžēl, ir pārāk lieli, pārāk augsti, un tie neatbilst mūsu praksē. Un, lai lauksaimnieki to visu varētu ieviest praksē, uh, Es domāju, ka mēs nevaram uh, uzlikt mērķus 30, uh, 40 vai 50% līdz uh, 30. gadam. Tāpat arī mums vajadzētu paskatīties uz šādas prakses izmaksām. Un uh, vajadzētu domāt arī par tehnoloģijām. Noteikti vajadzētu pētīt uh, ražošanas iespējas, kas ļautu mums samazināt šīs vērtības. Bet uh, Tāpat arī vajadzētu paskatīties uz um, tematiskiem aspektiem. Piemēram, mums ir jāņem vērā sezonālais lauksaimniecības aspekts. Mums, piemēram, ir lēmums par mēslošanas ierobežošanu uh, pavasarī, bet ir jāatcerās, ka ir kultūras, kurām ir vajadzīgs mēslojums. Uh, Tāpat arī ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz eh, mēslojuma izkliedēšanu no rītiem, bet ņemot vērā sezonas, tad eh, dažkārt šo praksi ir ļoti grūti realizēt. Un šī prakse īsnībā ir diezgan sarežģīta. Jau tagad mums ir regulējums attiecībā uz mēslojumu. Un īsnībā, ja mēs šo regulējumu vēl vairāk eh, padarītu striktāku, tad tas viss padarītu noliktavu izmantošanu ārkārtīgi dārgu. Ja mēs gribam iet vēl tālāk, tad būs tam savas sekas. Es gribētu jums atgādināt par vēsturi, par 2013. gadu, kad bija liels augstums Un eh, tad arī atcerās, ka, piemēram, ļoti daudzos gadījumos eh, krājumu glabāšana nebija piemērota, un daudziem lauksaimniekiem tas radīja zaudējumus. Thank you. Uh, Mrs. Gardini. Paldies, eh, Gardīnī kundze. Paldies. Es gribētu pajautāt Demonārī kungam. Es eh, esmu no eh, Itālijas, no reģiona, par ko šeit mēs runājam, un šie dati ir grūti saprotami, bet es gribētu varbūt saprast labāk dažus jautājumus. Jūs teicāt, ka nav runa tikai par problēmām pilsētās, bet es gribētu zināt arī nedaudz labāk kāpēc ir tik eh, svarīga eh, sakarība starp dažādiem reģioniem, par ko jūs eh, runājat. Un tad otrkārt, jā, satiksme ir piesārņojuma problēma, vai tas ir tikai pilsētās vai arī ārpus. Kā mēs, tā kā mēs esam Itālijā, uh, sākuši pētīt situāciju reģionos un ir arī dažas grūtības. Šis reģions tiešām ir problemātisks. Tad vajadzētu mums zināt, kādu pieeju jūs varētu ieteikt šim reģionam ko nevar skatīt tāpat kā citus eh, reģionus, kur eh, šis piesārņojums nav tik eh, vienveidīgs. Par vienu reģionu um, ir grūtāk pateikt, es domāju par vairāk par šo uh, Eh, klimata eh, iemesliem, kāpēc piesārņojums paliek vienā eh, ielējā. Problēma ir tāda, ka piesārņojums um, ir eh, samazināms, tātad šis primārais samazinājums, bet eh, ar eh, sekundāro samazinājumu, ar sekundāro piesārņojumu jau ir grūtāk. Piemēram, ar aerosoliem un slāpekļa piesārņojumu. Tas ir tiešais rezultāts apkurei un ir arī šie sekundārie piesārņojumi iemesli, kas paaugstina vispārējo līmeni. Eh, po upes ielēja eh, arī ir viens piemērs. Mēs pārbaudām situāciju dažādos reģionos, piemēram, tiek runāts par mežiem, tātad jautājums, kas notiek reģionos, kur meži e, arī atrodas, un jāredz, vai tiešām, e, tiešām šeit ir iespējams kaut ko darīt. Nu, transports arī ļoti svarīgs, e, satiksme. Jo uh, satiksme ir ļoti intensīva šajā po upes baseinā. Un e, trešā daļa no piesārņojuma nāk no ceļiem, trešā daļa no pilsētām un e, pārējais no uh, vietām, kas ir ārpus pilsētām. Tātad mēs darām visu vajadzīgo attiecībā uz satiksmi. un uh, strādājam ļoti labi attiecībā uz primārajiem piesārņojuma uh, avotiem. Tas ir uh, fosilo degvielu radītais piesārņojums, bet tās ir grūtības ne tikai mūsu reģionā. Un mums ir jāpieņem uh, lēmumi visas uh, Itālijas līmenī, ne tikai par atsevišķiem reģioniem. Un tad arī varētu būt pozitīvs rezultāts po upes baseinā. Uh, par padomiem nu, tie katrā reģionā ir citādi, tāpēc grūti būtu šeit dot padomus. mēs eh, esam atstājuši transportu autoceļiem tā vietā, lai uzticētu to vilcieniem. Tagad ir šis milzīgās eh, noliktavas arī, kas ir daļa no eh, preču pārvadāšanas sistēmas. Mums vēl ir ļoti daudz, kas jādara, lai novērstu uh, šo atšķirību starp mūsu reģionu un pārējiem. Katrā reģionā varētu būt vajadzīgi citi risinājumi, piemēram, ja mēs skatāmies uz Veneto, kur ir piesārņojumi no eh, fosilo degvielu patēriņa. Eh, šeit ir dažādas situācijas. Paldies! Tātad esam nonākuši nu līdz mūsu laika beigām, un es gribētu pateikties visiem e, pieciem diskusijas dalībniekiem par uzstāšanos, un e, paldies arī par jautājumiem un uzmanību. Mēs turpināsim šo e, darbu. Jums ir zināms, zināmi termiņi. Mēs eh, turpināsim nākamā gada sākumā. Eh, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, bet ir ļoti arī svarīgs runājot par eh, vides veselību. Tātad ceram uz tālāku sadarbību un paldies par piedalīšanos šodien.